finanšu produktiem, lai būtu pārskatāmāka sistēma. Eh, daudzām valdībām un komisijai tas ir ļoti svarīgi apņemšanās. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Tagad debatas ir beigtas un balsošana notiks rīt. Tagad mēs pārējām pie nākamā jautājuma mūsu dienas kārtībā, kas ir vadīja Kušetas eh, kundzes ziņojums par lietisko internetu. Tātad vārds eh, ziņotāji četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Es nezinu, man, man, man būs vajadzīgs viss četras minūtes. Es skatos, ka daudz deputātu nav klāt, bet jebkurā gadījumā nav arī daudz ko skaidrot. Vēlos teikt, ka šis ziņojums pēc būtības risina jautājumu, kas turpmākos 10-15 gados tik tiešām kļūst par revolucionāro jautājumu, jo mēs runājam par attiecībām starp cilvēkiem un lietām un starp lietām un lietām. Mēs šeit runājam par pielietojumu programmām un vēlos šeit apsveikt komisiju ar uh, komisijas paziņojumu, jo paziņojums ir nācis tieši laikā. Un tas savukārt nozīmē to, ka mēs jau tagad varam sākt runāt par uh, lietojuma programmu izmantošanu internetā un potenciālām sekām. Mēs saprotam, ka šeit var būt daudzi labumi, piemēram, uh, jauns darba vietas, jauni izstrādājumi, jauni produkti, bet te pašā laikā rodas arī potenciāls risks. Ziņojums, pie kura es strādāju kopā ar ēnu referentiem no citām politiskām grupām, un tiešām paldies maniem ref ēnu referentiem Vēlos teikt, ka šajā ziņojumā mēs mēģinājām uzsvērt, kur ir šie potenciālie riski un kādā veidā mēs varam informēt mūsu patērētājus par to, kādā veidā viņu privātums un drošība varētu tikt ievērot. Esam runājuši šeit ziņojumā arī par tiesisko ietvaru un par to, vai šobrīd ir pietiekams regulējums arī potenciālajai attīstībai. No vienas puses šķiet, ka regulējums pastāv, bet te pašā laikā būs jāskatās, kā tehnoloģijas attīstīsies un kā šīs tehnoloģijas ietekmēs ar vien jaunus mūsu dzīves aspektus. Un tā tad kā būs jāskatās, vai mūsu iedzīvotāji joprojām ir pietiekami aizsargāti privātuma ziņā. Piemēram, mēs runājam par eh, veselības aizsardzības aspektiem, par konfidencialitātes aspektiem, un kā jau teicu, mēs esam tieši ceļa sākumā. Komisārs Konze, kā jau teikt ziņojumā, pirmais solis būtu uh, saprast, kādā veidā informēt mūsu iedzīvotājus un lietotājus, tā lai viņi paši saprast, kādā veidā būtu visefektīvāk, visizdevīgāk izmantot. Un es šeit nerunāju par kaut kādiem attālinātiem patērētājiem, es runāju arī par uh, deputātiem, kas strādā šajā parlamentā. Daudz ir tā, kad viņi izdzird vārdu lietiskais internets, viņi domā, par ko tad mēs īsti runājam. Bet ir ļoti svarīgi, lai cilvēki pirmām kārtām saprastu, kādas ir iespējas, kāds ir potenciāls sekas visiem lietotājiem un patērētājiem. Tas nozīmē, ka pirmais solis ir paskaidrot, kas tad ir lietiskais internets un kā var izmantot jaunas iespējas. Bet te pašā laikā kādā veidā var uh, aizsargāt savu privātumu. Un, manuprāt, šis tas būtiskākais aspekts, runājot par uh, visām jaunām programmām un produktiem. Tātad iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka viņi var komfortabli izmantot un absolūti droši. Lielas paldies! Vairāki deputāti ir pieteikušies brīvā mikrofona procedūrā un sāksim ar Kalovskas Babīnskas kundze. Paldies, priekšsēdētājs kundze. In, lietiskais internets ir iekļauts digitālajā darba kārtībā. Un viens no būtiskākajiem aspektiem saistībā ar šo darba kārtību ir panākt to, lai internets būtu pieejams visur un lai, lai vairs nepastāvētu digitālā plaisa. Šobrīd ir milzīga atšķirība Eiropā at, attiecībā uz to, cik lielā mērā ir pieejams internets. Nu, piemēram, Polija, Tikai 13% maisaimniecību jau tagad var piekļūt uh, platjoslas internetam. Līdz ar to digitālā darba kārtība līdz 2013. gadam paredz to, lai visiem būtu pieejams kvalitatīvs labs internets. Un mums šis mērķis ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc, kad mēs runājam par lietisko internetu, mums ir jāatcerās, lai nesanāktu tā, lai šī plaisa nekļūtu ar vien dziļākā, jo jau tagad pastāv šī atšķirība starp tiem, kas brīvi lieto internetu, starp tiem, kuriem nav tāds iespējas. Šobrīd ir tā, ka ir šī liela atšķirība un būs vēl papildu atšķirība. Un sanāk, ka digitālā izslēgšana, digitālā atstumšana uh, vienkārši iegūst tādu jaunu vilni sanāk tā, ka tie cilvēki, kas sāk atkal lietot internetu, viņi vēl neprot tik labi to visu lietot un uh, būs tādi absolu, absolūti nepraša salīdzinot ar tiem, kuriem jau ir ga, vairāku gadu pieredze. Līdz ar to atceramies, ka tad, kad mēs runājam par lielisko, in, lietisko internetu, Eiropas komisija ir ārkārtīgi svarīgi panākt to, lai digitālajā darba kārtībā nerastos jaunas plaisas. Lūdzu, tikau kundze. Paldies, priekšsādātāji. Lai no jauna dotu grūdienu tautsēmniecībai, lai palīdzētu tehnoloģijām attīstīties, lai palielinātu attīstību, spēcinātu attīstību, lietiskais interesants varētu kalpot kā viena no atbildēm kas varētu palīdzēt, piemēram, invalīdiem vai vecāku gadu gājumu cilvēkiem atgriezties darba tirgu. Un tur tāpēc tāpat laikā ir vajadzīgi pasākumi, kas palīdzētu aizsargāt šo internetu lietotāju privāto dzīvi, vienlaicīgi nodrošinot vieglu piekļuvi inter, inter, internetu lietotājiem, informēt viņus par pieejamiem pakalpojumiem. Tāpēc mēs lūdzam komisiju īstenot jau pastāvošās un pieņemtās regulas šai jomā un iesniegt mums laika grafiku darbam, un pamatnostādnes, ko, te, ko tā vēlas ierosināt Eiropas Savienības rīcības programmai attiecībā uz to, kas paredzēts uz interneta uh, identitātes noteikšanu radiofre, radiofrekvencēs. Tāpat laikā jānodrošina privātuma noteikumu, ka nevis tālāk papanīko laukungs. Paldies, priekšsēdētā. Vēlos apsveikt mūsu referentu, fantastisks darbs ir paveikts. Vēlos teikt, ka šobrīd mēs runājam pēc būtības par nākotni, es pateiktu par revolucionāro nākotni, par revolūciju, komunikācijas starp cilvēkiem un lietām, un arī mēs runājam par to, kā uh, ierīces var savā starpā komunicēt. Un, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka parlaments jau tagad diskutē par šādu lietu. Mēs runājam par dažādām aktivitātēm, kas lielākoties principā notiks tikai nākotnē. Jo tagad mēs runājam par potenciāliem riskiem un apdraudējumu. Tātad mēs šeit tik tiešām runājam par to, ka kāda ierīce, ka kāda manta var iejaukties cilvēka privātajā dzīvē. Un tas ir ļoti nopietni. Ir ļoti svarīgi aizsargāt personas no privātuma pārkāpumiem. Ir ļoti svarīgi no vienas puses, protams, šī pieeja internetam un tā tālāk, bet te pašā laikā privātuma aizsardzība ir pirmajā vietā. Tātad vispirms kādi dati tiks tik pārraidīti un kādu privātumu daļu mūsu iedzīvotāji būs gatavi upurēt. Tātad vispirms ir svarīgi, lai tehnoloģijas būtu uzticamas, lai no vienas puses būtu pieejama datu apstrāde, bet te pašā laikā pamatiesības, lai tiktu aizsargātas. Paldies!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 Jau vairākus gadus esam bijuši liecinieki tam, kā internets maina mūsu pasauli un reizēm to dara ļoti radikāli. Un tāpat laikā šīs digitālās revolūcijas posms ir tikai aizsācies. Es gribu pateikties Badijas Kušets kundzei par to, ka viņa sagatavo šo ziņojumu un prasījusi jaunus tiesību aktus šai jomā. Mums ir vajadzīgs atbalstīt tālākās interneta infrastruktūras, jāpārliecinās, ka notiek savietojumi, tiek nodrošināts sadarbspējas starp dažādām sistēmām un ka mēs esam gatavi gatavi skatīties sejā arī tiem drošības riskiem, kas apdraud kiber telpu. Ir vajadzīgs jau pietiekami saulēcīgi izmē, izvērtēt arī ietekmi tam, kāda būs šādai radiofrekvenču identifikācijas metodai un schēmai. Jāskatās, kā tas iespējos, pie, iespējos piemēram, faunu jāskatās, kā var nodrošināt visu šo vietkaršu ievietošanu, piemēram, iepakojumos un tam līdzīgi, kā šie dati tālāk tiks izmantot vai neizmantot. Mums jādod saviem pilsoņiem iespēju dzīvot drošā pasaulē, tā lai šīs vietkartes, šie čipi, kas tiktu iekļauti vienā vai otrā priekšmetā, nebūtu par cēloni viņu tiesību pārkāpumu, un tāpēc vēlamies aicināt komisiju pārliecināties, ka tāds nenotiek. Tālāk Paskas kungs. Ďakujem za slovo, vážená. Liels paldies par man doto vārdu priekšsādātāji, godātie kolēģi. Es arī gribēju paust atbalstu šim ziņojumam, jo tas pat tiešām atver durvis nākotnes tehnoloģijām. Tehnoloģijām, kas ļaus mums atkal nodrošināt tautsēmniecības izaugsmu, kas ļaus mainīt pilsoņu dzīvi, tehnoloģijām, kas dos arī jaunu tālāku pakalpojumu izstrādi. Un tomēr tāpat laikā mums nopietni jāņem vērā arī šīs drošības klauzulas, kas iekļaujams tiesību aktos, lai nodrošinātu, piemēram, pilsoņu privāto dzīvi. Mums ir jāskat, protams, tiks nodrošināt līdz ar to sekošana ne tikai produktiem, bet arī šo produktu lietotājiem, pakalpojumu lietotājiem. Un līdz ar to, protams, tiks izmantot zināmas tehnoloģijas, kas skars pilsoņu privāto dzīvi. Mums jāpārliecinās, ka tiesības netiek pārkāptas. Paldies, saka priekšādātājs, un tagad došu vārdu komisārai Krūzes kundzei. Komisijas vārdā viņa izteiksies, lūdzu. Liels paldies, priekšādātājs kundze. Ar abrīnu lasīju Badīsi Kučetas ziņojumu un gribu uzsvērt, ka mēs esam tieši tādās pašās domās kā viņa. Eiropas parlaments ir uzņēmies ļoti aktīvu lomu šai jomā, pat globālā ziņā, tātad ne tikai šajā telpā, ne tikai šai jomā, bet eh, cenšoties veicināt lietisko internetu, tas aizstāv arī globālas tiesības. Jāsaka, ziņojums ir ļoti labi noformulēts, godēto deputāti pievēršot uzmanību tam, cik strauji norisinās attīstība, kas pilnīgi noteikti ietekmēs pilsoņu ikdienas dzīvi Eiropā turpmākos gadus desmitus. Tiešām bija ārkārtīgi iespaidota, redzot, kā deputāti dod savu ieguldījumu šai darbā, un cik jūs visi kopā spēcīgi aizstāvat pilsoņu intereses. Nu, un, protams, ka šeit ļoti svarīga loma ir arī komunikācijai. Mums pilnīgi noteikti lielāka uzmanība jāpievērš tieši šim jautājumam, šim aspektam. Tāpēc, godātā deputāta, paldies par šo pioniera avangardisko lomu, ko esat uzņēmusies runājot par lietisko internetu. Tiešām ziņojums lieliski sagatavots, uzsverot ļoti svarīgus jautājumus, kas svarīgi gan sabiedrībai, gan Eiropas Savienībai kopumā. Jo Eiropas Savienībai patiešām ir jāpārliec, jāpārliecinās, ka viss šis juridiskais ietvers ir atbilstīgs. Un ka mēs ņemam vērā šīs pamatvērtības, uz kurām Eiropas Savienība celta, un aizsargājam Eiropas pilsoņus vienlaicīgi veicinot uh, gan publisko, gan, gan valsts, gan privātā sektora investīcijas internetu izstrādes jomā. Par lietisko internetu runājot, priekšādātājs kundze, lai tas atbilstīgi attīstītos, mums no vienas puses ir vajadzības publiskas debatas, otram kārtam stabili, apstākļi stabili nosacījumi investīcijām. Un pilnīgi noteikti mums jāizvērās no tā, ka iedzīvotāji varētu sajust bažas vai varētu uzskatīt, ka šis lietiskais internets tiem tiek uzspiests. Tāpēc mums ne tik daudz jāno, mums tas vairāk jāpasniedz kā iespēju, un arī šī iespējamā ietekme, iespējamā ietekme jāvērtē šādā aspektā. Mēs nedrīkstam likt viņiem domāt, ka mēs šo lietisko internetu pilsoņiem uzspiežam. Tāpat laikā pētniecība ir nepieciešama, ir vajadzīga, lai tā norisinātos uzņēmumos, lai mēs gan vidējā, gan ilgtermiņā varētu nodrošināt attiecīgas investīcijas, lai nodrošinātu līdzvērtīgas spēles noteikumus visiem šai sektorā iesaistītajiem. Es domāju, tie ir tie izaicinājumi, kas mums kā komisijai un jums kā parlamentam jārisina. Tagad, kad ir noteikta darba kārtība, beidzot ir pienācis laiks arī atrotīt piedurknes un sākt šo darba kārtību arī īstenot. Un esam to arī izdarījuši. Esam sākuši šo ceļu. Esam sākuši šīs dienas kārtības īstenošanu. Un te gribu atsaukties uz tām rīcībām, ko mēs paudām, izklāstījām savā paziņojumā par lietisko internetu. Un vairāk no šiem pasākumiem jau ir uzsākti īstenot piemēram, pētījums par vides aspektiem, par radiofrekvenču ietekmi uz dabu. Tas šorīd, šobrīd tiek veikts, tiek īstenots arī papildus dialogs ar zinātnes pārstāvjiem par to, un ilgtermiņā skatoties, ir uzsākti pirmie astoņi pētniecības projekti ar Eiropas Savienības finansējumu. Tie uzsāksies jau šogad. Un tas, manuprāt, ir arī tāds bezprecedenta solis strauji solis ceļā uz nākotni. Ir arī cita veida pasākuma attiecībā uz lietisko internetu, kas šobrīd norisinās, piemēram, tiesības kuģiem uz klusumu, drošības standartu īstenošana. Un, protams, ka šajā gadījumā vajadzēs vēl tālāk iesaistīšanos no visām pusēm. Un tieši tāpēc priekšādātājs kundze esmu nolēmusi izveidot ekspertu grupu, kuras uzdevums būs pārskatīt visus šos jautājumus pētīt tos. Un tās sastāvā būs pārstāvi no pilsoniskās sabiedrības, no nozares, no regulējušām iestādēm, no universitātēm, no valdībām. Un esmu paredzējis, ka viņi varētu tikties reiz trijos mēnešos divu gadu laikā un vērot, kādā veidā norisinās šis progress. Un, protams, ka šīs grupas darba rezultātus eh, pilnīgi noteikti nodošu tālāk arī jums. Svarīgi, kā tieši tā kā jūs teicāt, ir ne tik vien eh, pētīt, bet arī patiešām pildīt savus pilsoņiem dotos solījumus. Un ir pilnīgi skaidrs, ka komisija ir nākus klajā ar zināmiem paziņojumiem, respektīvi, ka katram Eiropas pilsonim jābūt pieejamai, digi, jābūt digitalizācijā ietvertam līdz 2017. gadam. Mēs uzskatām, ka tāds arī būs. Mēs ar apņēmību turpinam strādāt pie šī mērķa. Man ir tas gods, man bija tas gods piedalīties arī ITRA komitejas uzklausīšanā un darbā. Un tā rezultātā tāpa skaidrs, ka ir milzīgs saraksts ar darbiem, kas vēl darāmi. No vienas puses ir, protams, skaidrs, ka Eiropai jātop pilnībā digitalizētai, ikvienam pilsonim jābūt pieeja internetam, Un tās bažas, kas paust, vai tas būs iespējams, es domāju, ka tās ir, pret tām mums jācīnās un mums ir jāstrādā pie tā. To tāpat laikā, protams, jāaizsargā arī pilsoņu tiesības, pilsoņu privātie dati. Tas ir papildus mūsu darba kārtības punkts. Un tas, mēs runājam par uzticēšanos, jo gal galā, ja šādu uzticēšanos nevaram nodrošināt, tad nevaram arī gaidīt, ka pilsoņi izmanto šo jauno lielisko iespēju internetu. Tāpēc visi šie aspekti mums ir jārisina, jārisina tie paralēli vienlaicīgi, tā, lai piedāvātu pilsoņiem šo iespēju tālāk attīstīties. Paldies! Paldies, komisārs kundzei, saka priekšsādātāji, līdz ar to debats par šo ziņojumu ir noslēgts, un balsojums būs rīt pusdienas laikā. Tālāk pārējiem pie nākamā darbu kārtības jautājuma, un tas ir Francisko Sausas Vāgnera ziņojums par interneta pārvaldību un turpmāk veicamiem pasākumiem. Uzreiz dod vārdu